Informēsim par to atbildīgos dienestus. Okay. Now, now move... Cienījamie kolēģi, tālāk pārējiem pie balsu skaidrojumiem. Vote. Okay. Um, we start uh, on um, uh, Bastos uh, report. Un sāksim ar Bastos ziņojumu. Un vārds Baldasārs kungam. Baldasārs kungs, lūdzu. We wait uh, some minutes. Nogaidīsim dažas minūtes, līdz kolēģi atstāja zāli. Kolēģi, vi prego di defluire più velocemente per consentire. Lūdzu, cienījamie kolēģi, kas nepiedalīsies balsu skaidrojumos, lūdzu ātri pamest zāli, lai tie, kas vēlas skaidrot savus balsojumus, varētu to beidzot sākt darīt. Onorevole Baldassarre. Sī, sí, grazie, prezident. Baldassārs kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man ir tiešām liels prieks par to, eh, ka Bastas kundzei izdevies uh, nākt lajā ar tik uh, labu ziņojumu, jo mēs tiešām uh, esam tādā situācijā, kad iedzīvotāja krīzes dēļ ļoti negatīvi uztver kopējo tirgu, un tas attiecas gan uz iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, gan nacionālajām valdībām. Un līdz ar to pastāv risks, ka lieliskais darbs, ko Eiropa ir paveikusi, lai stiprinātu kopējo tirgu, piemēram, veicot reformas publiskā iepirkuma, uh, E, jomā vai direktīvu par novēlotiem maksājumiem. Un e, tad, kad kolēģis saka, ka ir svarīgi stiprināt sadarbību starp Eiropas institūcijām un dalību valstīm, tas ir būtiski, jo daudzi tādi būtiski pasākumi, e, kā piemēram Eiropas patents, un citas lietas, tik svarīgas lietas vienkārši buksē, netiek pieņemti lēmumi, uh, jo tie iestrēgst ins, savstarpējās institūciju diskusijās. Mums tiešām ir jāpieņem vienot nostāja par pārvaldību, jāpieņem atbilstoša likumdošana, lai kopējais tirgus sāktu darboties ar jaunu spēku un jāstiprina pilsoņu tiesības Eiropas Savienībā. Paldies! Nālokais Filips Jovinkungs. Priekšādātājs domāju, ka politikā ir jāsaka, jāsauc lietas īstajos vārdos. Viet, vietnotais tirgus ir devis ļoti daudz ko, ļoti labas priekšrocības. Bet tajā pat laikā ir jāsaka, šobrīd vienotais tirgus ir kļuvis par tādu kā um, protekcionisma mehānismu. Un ja mēs nemainīsim savu darbības praksi, kas notiks nākamajos gados, tad tādā gadījumā šīs lielās dominējošās ekonomikas kā Ķīna, Koreja, Kataru un tā tālāk pārņems mūsu rūpniecību un e, daudz uzņēmumu pārvietos fabrikas uz šīm e, citām valstīm. Un tāpēc mums ir ļoti uzmanīgi jāuzved šeit, ir jāsaskaņo tas, ko mēs darām ar mūsu vēlmēm. Un ir pienācis laiks izstrādāt tādu politiku, kas ļautu aizsargāt vienoto tirgu, bet nenotarbotos ar protekcionismu. Thank you very much, Mr. Juven. Liels paldies. Tagad vārds Zaniči kundzei. šķiet, ka viņas nav zālē. Tādā gadījumā Legripas kundzē vārds. Paldies priekšādātāji! Es darbojos iekšējā tirgus komitejā un patērētā aizsardzības komitejā, un tāpēc man šis ziņams ārkārtīgi interesēja. Jo jo šeit ir ārkārtīgi daudz jautājumu, kas saistīts tieši ar mūsu pilsoņu interesēm. Mums ir bijušas sīvas ciņas par šo ziņojumu. Un debatas eh, turpinājās par šiem 20 gadiem, kuros darbojies vienotais tirgus. Tirgus, kad ir bijusi brīva pakalpojumu preču, cilvēku pārvietošanās, un šie principi uh, tika īstenot, lūk, iekšējās dzīves telpas ietvaros. Man īpaši interesēja tas, ka pirmajām kārtām bažas, ko pauž mūsu pilsoņi, ir saistītas ar to, ka grūti, at, ka nenotiek profesionālo kvalifikāciju atpazīš, atpazīšana automātiski. Un šī ir tā joma, kas ir, kurā varam darboties aktīvi un efektīvi, lai palīdzētu pilsoņiem un ļautu viņiem īstenot pavisam tuvā nākotnē savstarpējās kvalifikāciju un diplomu atzīšanas procedūras, tā lai tas notiek gan ātri, lai tas notiek vienkāršā veidā, efektīvi un lai tas viņiem nemaksātu ārkārtīgi liels līdzekļus. Es, es biju ēnu referente no tautas, puses, tautas partijas puses, un tur mēs par šo procedūru runājam, es aktīvi strādāju ar citiem e, komitejas locekļiem un ceram, ka mums izdosies šo trūkumu aizpildīt tā panākot lielāku, plašāku mobilitāti vairāk Eiropas mūsu pilsoņiem par labu. Thank you, Mrs. Legrip. I give the floor to Mr. Tālāk vārds uh, Rosīkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Lai atkal uh, atdzīvinātu kopējo tirgu, kas ir ļoti būtisks, lai mēs varētu sasniegt 20. gada stratēģijas mērķus, ir ļoti svarīgi ieviest tādas stratēģijas, kas var palīdzēt dot jaunu impulsu ekonomikai uh, un uh, atjaunot pilsoņu uh, ticību un Eiropas Savienībai, kā arī uzņēmu ticību Eiropas Savienībai, jo plaisa starp cerībām un realitāti uh, bieži ir grūzi pārvarām, piemēram, pieaug energonesēju cenas un laikā, kad pilsoņiem īpaši ir nepieciešams atjaunot eh, ticību Eiropas Savienībai, ir jāpalielina, sad, jāpadziļina sadarbības starp institūcijām un pilsoņiem, ir jāveido teritoriālāk, labāk mērķēta pieeja, mums ir jāharmonizē, piemēram, energoresursu izmaksas, uh, jo daudziem, daudziem uzņēmumiem tieši energoresursu izmaksas ir vislielākās ražošanas izmaksas. Paldies, un tālāk Repo kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju diezgan apmierināts ar to, ka šeit uh, uzņēmējiem tiek uh, dotas iespējas uh, saņemt atbalstu, tāpat arī mēs varam dot finansējumu studentiem, kas vēlas uh, studēt ārvalstīs, vienmēr ir jāpalīdz vājākajām. Tāpat arī komisijas ziņojumā tiek runāts par uh, to, ka tā ievēros informācijas kampaņu, tiks organizēta šāda informācijas kampaņa, tāpat arī būtu jāveic izvērtējums. Es ceru, ka ar šo kampaņu patiešām tiks sasniegts mērķi grupas, un uh, šīs programmas lietotāji arī varēs iepazīties ar informāciju. Uh, Es ceru, ka ar šo ziņojumu mēs radīsim jaunas iespējas um, um, atbalstīt mazus un vidējus uzņēmumus, lai nodrošinātu brīvu kustību visā Eiropas Savienības teritorijā. Paldies! Tālāk uh, vārds Devs kungām. Priekšsēdētāja kungs. Uh, es esmu pagodināts par to, ka jūs šodien esat izvēlējis runāt angļu valodā. Lielas paldies jums par to! ir 20 eh, tādas pamatu bāžas, uz kurām likumdošana ir koncentrējusies. Tas ir par profesionālo kvalifikāciju, par to, lai dalību valstīs tiktu ievērotas eh, pensiju tiesības, lai tās varētu pārnest no valsts uz valsts, mantojuma tiesības un tā tālāk. Bet runājot par bezdarbu, bezdarbs aug ļoti ātri, un lai ar to cīnītos, ir ātri jāveido darba vietas. Un darba vietu veidošana notiek mazo un vidēju uzņēmumu līmenī, jo tie ir avangards jaunu darba vietu ražošanā, un tieši viņu var izkustināt mūsu ekonomiku. Un tādēļ es esmu atbalstījis šo ziņojumu, jo tas tieši uz to koncentrējas. Bet ļoti liela daļa Eiropas e, pilsoņu nemaz neko nezina par kopējo tirgu. Viņi nesaprot mūsu regulas, nesaprot, kā darbojas šis tirgus. Mums ir vajadzīgs mazāk regulējuma. Uh, Mums eh, ir vienkārši jāļauj cilvēkiem gūt labums no viņu uh, pamatīgā darba. Atvainos, Devas kungs, man angļu valoda ir tālu no perfektas, bet es mācos, saka priekšsēdētājs. Eh, Tālāk Dēnģelis kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, protams, ka mūsu kopējais tirgus ir liels sasniegums, un tas ir būtisks faktors, lai varētu sasniegt ambiciozos e, Eiropas 2020 stratēģijas mērķus. Tirgus ir tiešām panācis daudz, bet mēs vēl daudz ko varam darīt. Un ir ļoti svarīgi turpināt šo nozīmīgo darbu un padarīt vēl nepaveiktos darbus. Piemēram, kopēja enerģētikas politika ir ļoti būtiska, ja mēs gribam garantēt Eiropas pilsoņiem e, tīru un drošu enerģiju par pieņemamām cenām. Mums ir jānovērš šķēršļi un jāatdzīvina kopējā tirgus darbība, un tas ir ļoti svarīgi sociālas un ekonomiskās krīzes laikā, jo tas viss stimulēs attīstību, konkurētspējas uzlabošanos un jaunu darbietu radīšanu. Paldies De Angelis kungai un tālāk Makovejs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstu vienošanos starp parlamentu un komisiju. Kopējais tirgus tika izveidots, lai uzlabotu sadarbību kom, uh, tirdzniecības jomā starp dalībvalstīm un novērstu dažādas barjeras, bet, diemžēl, šodien viss tik labi nemaz nedarbojas. Uh, Mums ir jāpārliecina pilsoņi par to, ka viņi gūst labumu no uh, Eiropas Savienības, bet lai tas kļūtu par realitāti, mums, vi, mums uh, vienotā tirgus koncepcija ir jāpadziļina. Tas attiec uz konkurenci, ekonomisko izaugsmu un darbietu veidošanu kā arī sociālie labumi, uh, kam ir nepieciešami līdzekļi. Mums tas ir jāpaveic, bet kā to izdarīt, Mums ir jāveicina harmonizācija, jāveido standartizēti noteikumi maziem vidējiem uzņēmiem eh, mums ir vajadzīgs eh, skaidrāks regulējums, harmonizācija ir ļoti svarīga šim vienotajam tirgum un mūsu pilsoņiem. Paldies! Paldies, Makovejs kundze! Un tagad došu vārdu Bielan kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vienotā tirgus mērķis ir gal galā brīva kustība, cilvēku kapitāla, pakalpojumu kustība, kurai vajadzētu novest pilnspējīgas izaugsmas. Taču pilsoņiem ir zināmas grūtības ar glūdu šo principu funkcionēšanu, eh, un tam ir savi iemesli Tādēļ komisijai dalībvalstīm būtu jāsniedz noteiktas rekomendācijas, kas palīdzētu harmonizēt kopējo tirgu. Jo tikai iesaistot dalībvalstis tas ir panākams. Piemēram, pieeja medicīnas pakalpojumiem, pensijām, banku pakalpojumiem, sastarpējiem kvalifikācijas atzīšanas principiem, tātad tam visam. Uh, vajadzētu darboties. Tādēļ es atbalstu to, ka ir jāmor, jāmodernizē pārvaldība dalībvalstīs, lai vairāk tikt izmantot elektroniskie un digitālie pakalpojumi. Ciešāk ir jāsadarbojas visām trīs institūcijām un dalībvalstu parlamentiem, lai pilsoņi pietuvotos lēmumu pieņemšanas procesam. Paldies tālāk Elī kungam vārds. Paldies, prieks! priekšsēdētāji, es ar prieku atbalstīšu šo ziņojumu, jo labāk, mē, jo ātrāk mēs uh, uzlabosim vienotā tirgus darbību, jo ātrāk mēs uzlabosim dzīves mums visiem. Tas palīdzēs nodrošināt izaugsmi nākotnē un palīdzēs izkļūt no krīzes. Un es gribētu teikt, ka tas tiešām ir saistīts ar Eiropas pilsoņu bažām, ar uzņēm, uzņēmēju bažām. Pils, pilsoņi ļoti bieži nemaz neko nezin par šo vienoto tirgu, un īsnībā tas mums ir izaicinājums. Priekšlikumi ir saprātīgi, un vajadzētu no, nu, pabeigt darbu pie tiem pēc iespējas ātrāk. Vēlētos uzsvērt divas lietas. Jāizmanto e-komercijas un internets sniegtās iespējas Pārāk daudz uzņēmumu vispār nemēģina tirgoties ārpus savas dalībvalsts, nemaz nerunājot par visu Eiropas Savienību. Un tālāk eh, savstarpējā kvalifikācija atzīšana arī tas ir ļoti būtiski šajā jomā. Liels paldies, Kelī kungs! Un tālāk pa Zesku kundze pārts jums. Paldies, priekšādātāji! Es arī nobalsoju par šo ziņojumu jo uzskatu, ka vienotā tirgus tālāk konsolidācija ir ārkārtīgi svarīgs, neatņemamas elements, ja vēlamies, lai Eiropa izkļūtu no krīzes un atsāktos labāk situācija nodarbinātības jomā. Tomēr joprojām pastāv šķēršļi šajā ziņā. Nu, tā, piemēram, lūk, šķēršļi brīvai preču apratai cilvēku kustībai, un šie šķēršļi jānovērts pēc, pēc iespējas ātrāk, tā, lai visi iedzīvotāji varētu izmantot pilnīgi visas savas tiesības. Rumānijas iedzīvotāji ļoti bieži sastropas ar dažādu veidu ierobežojumiem īpaši brīvas pārvietošanās jomā tirgu. Un es domāju, šādi šķēršļi jānovērš. Ekonomiskās krīzes kontekstā ir jānovērš pilnīgi visas barjeras, un ir tīpaši šīs svarīgākās mobilitātes barjeras. Turklāt tādā veidā mēs ieguldīsim mobilitātē, novatorismā, izaugsmē un varēsim radīt jaunu grūdienu vienotajam tirgum. Turklāt vēl gribu uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī laba kopēja pārvaldība šai ziņā. Es domāju, ka vienotiem tirgum ir ļoti liels potenciāls. Paldies! Paldies, Badesku kundzei! Tagad turpināsim ar Eiropas Savienības eh, tirdzniecības eh, sarunas ar Japānu. Dodu vārdu Devas kungam atkal. Priekšādētāji, liels paldies! Šis ir ārkārtīgi nozīmīgs ziņojums. Japāna ir otrs lielākais tirsniecības partneris pēc Ķīnas Eiropas Savienībai. Un Japāna ir ļoti daudz investējusi Eiropas Savienībā. Japānas uh, automašīnu ražošana um, gan Lielbritānijā, gan arī citās Eiropas Savienības valstīs uh, nodrošina ļoti daudz darba vietu. 140 tūkstoši darba vietu uh, tiek radītas pateicoties mūsu attiecībām ar Japānu. Tāpat mēs investējam arī Japānas ekonomikā. Mēs vēlētos lūgt Japāņiem nedomāt par kvantitatīvu tarifu uh, turpināšanu, un tāpat arī mēs vēlētos viņiem lūgt atvērt mums uh, savus izplatīšanas tīklus precēm un pakāpojumiem. Dažkārt preces izplatīt Japānā ir diezgan sarežģīti, ņemot vērā viņu uzņēmējdebrības praksi. Tas nozīmē, ka viņiem ir jāsaprot, ka mums ir vajadzīgi vienādi spēles noteikumi, tā lai mēs varētu piekļūt Japānas tirkumu tādā pašā veidā, kā mēs ļaujam Japānas uzņēmējiem piekļūt mūsu tirgiem un pārdot eh, viņu produktus mūsu cilvēkiem. Uzskatu, ka šis ziņojums ļoti svarīgs. Paldies! Paldies, Devas kungs! Vārds Ādamam Bilanam. Eiropas Savienība un Japāna kopā uh, sastāda vienu piekto daļu no, Eiropas Savien... no pasaules tirdzniecības. Ļoti daudzi kvalitatīvi Japānas produkti uh, Eiropiešiem ir šķituši ļoti interesanti. Turpmāki tirdzniecības nolīgumi ļaus mūsu uzņēmējiem uh, izplatīt uh, savas eksporta līnijas uh, Japānā. Ir jāatcerās, ka lielākā daļa no viņiem atbalsta šādu sarunu uzsākšanu. Tādi jautājumi kā muitas nodevas un autora atlīdzības, tāpat arī atbrīvošanās no beztarifu barjerām un citiem šķēršļiem, tāpat arī piekļūšana valsts iepirkumam ir jāsistematizē. Tāpat arī mums vajadzētu pievērst uzmanību uh, beztarifu barjeru izlīdzināšanai pēc sarunu sākuma. Uh, Tādējādi Eiropas parlaments varētu uh, tālāk virzīt savu viedokli. Ja runa par importu izplatīšanu, tad mums ir jādomā par divpusējiem aizsardzības pasākumiem, it īpaši tādos sektoros kā automobīļu industrija. Nevajadzētu būt tā, lai uh, tiktu radīti draudi Eiropas ražotājiem. Esmu par šo rezolūciju. Cebas Ogors. Paldies, priekšādātāji! Ņemot vērā pašreizējo krīzi pasaules ekonomikā, mēs nedrīkstētu aizmirst, ka Eiropas Savienībai ir e, jāturās stingri pie savām pozīcijām attiecībā uz pasaules tirzniecību. Daudzi saka, ka 21. gadsimts būs Āzijas gadsimts. Nepieminot e, tikai Ķīni, tiek tiek runāts par ASEAN valstīm, par Singapūru, Vietnamu, Indonēziju. Visas šīs valstis e, visticamāk ekonomiskā ziņā būs ļoti veiksmīgas. Mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai Eiropas Savienība turpinātu attīstīt savas tirzniecības attiecības ar šo reģionu, un jo īpaši ar tām valstīm, kurās darbojas laba funkcionējoša tirkus ekonomika. Viens no šādiem soļiem būtu tirzniecības nolīgums ar Japānu. Mums ir līdzīgs nolīgums ar Dienvidu Koreju. Balstoties uz šo pieredzi, mēs redzam, ka pastāv ļoti labs potenciāls, lai abas puses gūtu labumu no šādiem nolīgumiem. Protams, mēs zinām, ka pastāv brīvas tirzniecības šķēršļi šķēršļi, tādi kā nodevas, nodokļi, citi šķēršļi. Mums galvenokārt ir jādomā par beztarifu barjerām, tās ir pašas svarīgākās. Un tās vajadzētu novērst, ja mēs vēlamies nodrošināt brīvu tirzniecību. Mums vajadzētu atcerēties par šīm valstīm tālajos austrumos. Uzskatu, ka šeit pastāv ļoti liels potenciāls ar tirzniecību ar šo reģionu. Uh, Liels paldies, Sogur kungām, vārds Čārzam Tanokam. Priekšēdētājs vēlētos arī uh, apsveikt jūs par jūsu uh, īstilo angļu valodu. To kādreiz runāšu Dantes valodā, bet vēl ne. Eiropas Savienībai un Japānai vajadzētu lepoties par uh, brīvas tirdzniecības nolīguma noslēgšanu. Japāna ir Eiropas Savienības sabiedrotā brīvajā tirdzniecībā, tāpat arī tā ir trešā lielākā ekonomika pasaulē, jo tā nodrošina e, arī ļoti lielu patēriņa līmeni. Kā jau tika minēts, tirzniecība ar Japānu ir radījusi 160 miljārdus eiro, e, apvienojot gan importu, gan eksportu. Brīva tirzniecība galu galā ir Eiropas Savienības stūrakmens. Ir jāatcerās, ka tas dot labumu gan ražotājiem, gan arī patērētājiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu attīstīt un konsolidēt šos tirgus, nodrošināt tirzniecības iespējas, veidot strateģiskas partnerības, kur vien tas ir iespējams. Attīstības demokrātijas tādas kā Indija un, un Japāna nodroši, nodrošinās eh, mūsu kontinentam to, kas tam ir vajadzīgs. Pēdējos 25 gados kopš pēdējās kopīgās Japānas Eiropas Savienības deklarācijas par tirdzniecību un citiem jautājumiem ir skaidrs, ka politiskās attiecības starp Japānu un Eiropas Savienību ir stiprinājušās. Šis līgums un brīvās tirdzniecības nolīgums var dot labumu abām pusēm. Paldies! Liels paldies! Liels paldies arī par jūsu laipniem vārdiem. Pateicos! Tagad dodu vārdu Takkulas kungam. Paldies, priekšādētāji. Es balsoju pār nolīgumu. Ir jāatcerās, ka mēs esam mm, lielākās tirzniecības partners vienotrai. 115 miljardi eiro ir pārstāvēti. Japānā ir ļoti labi redzama Eiropas Savienībā. Japāna ir viens no svarīgākajiem industriālajiem tirgiem. Ir jāatcerās, ka vajadzētu nodrošināt to, lai Eiropas uzņēmēji viegli varētu piekļūt Japānas tirkumu. Šis savstarpējais atgriezieniskums ir ārkārtīgi svarīgs. Vajadzētu vērsties pret eh, dažādām barjerām. Arī Eiropai ir vajadzīga izaugsma. Tieši tāpēc es domāju, ka abām pusēm vajadzētu gūt labumu. Lēmumu pieņemšanā vajadzētu atcerēties par to, ka esam vērtību savienība. Protams, attiecības ar Japānu ir jāstiprina. Kultūras ir ļoti atšķirīgas, taču mums ir arī kopējas eiropeiskas vērtības, piemēram, cilvēktiesības, brīvība, demokrātija, tās visas spēlē ļoti svarīgu lomu. Liels paldies, paldies Takols kungs, un pēdējais balsts skaidrums par šo ziņojumu nāk Neukēlī kungu, lūdzu. Paldies! Liels paldies vēlreiz priekšsēdētāji. Jāsaka, tiešām ļoti respektēju Japānu. Domāju, ka tā ir lieliska nācija, ļoti inteliģenta nācija. Un viņi ir ļoti čakli un centīgi. Tāpat arī pēdējo pāris gadu laikā viņi ekonomiski guvuši ļoti liels panākums un progresu. Protams, ka šobrīd tāpat viņi sastopas ar milzīgām grūtībām pēc tsunami, pēc Fukushimas katastrofas un citiem notikumiem. Uh, bet tāpat laikā viņi tomēr atkal saliedēsies un gūs progresu arī nākotnē. Un mēs Eiropas Savienībā um, esam tie, kam viņiem jāpalīdz, jāpalīdz atkal veidot brīvās sirdniecības attiecības, un tāpēc mums šis nolīgums ir vajadzīgs. Es domāju, ka viens īpaši svarīgs aspekts šajā saistībā ir publiskais iepirkums, valsts iepirkums. Viņiem būs jāmaina sava attieksme pret uh, to, jo daži no svarīgākajiem punktiem uh, kas nepieciešama brīvā tirgus izveidai, šobrīd ir, ir saistīti tieši ar to, tā, un mums nepieciešams rīkoties tā, lai tas nāk par labām pusēm. Pēdējais ziņojums. Nē, pēdējā, pēdējā, pēdējais balss skatrojums Anna Zaborska lūdzu. Paldies priekšādātāji. Sādo visvetleņi. Priekšādātāji. Es gan negribēju lūgt vārdu. un, jo gribēju izteikties nevis par kādu uh, ziņojumu, bet gan eh, gribēju vienkārši paust savu reakciju par to brīdi, kad parlamentē notika balsojums par Šnībers Jastrams ziņojumu, kad kolēģi piecēlās kājās, jo tika iesniegts mutiskais grozījums. Viņi balsoja Viņi celās kājās, eh, sakot savai sirdsapziņai. Kašmar kungs savukārt viņiem pēc tam pārmeta to, viņš izmantoja savas balstiesības, lai viņiem to pārmestu un viņus kauninātu. Es domāju, ka parlaments ļoti daudz runā par cilvēktiesībām un ikvienam ir tiesības balsot pēc savas sirdsapziņas šai parlamentā un tāpēc ļoti atvainojos. Man ir ārkārtīgi žēl par šo incidentu, kas norisinājās parlamenta telpās. Līdz ar to saka priekšādātājs sēdi pārtrauc un darbu atsāksim pulkstens trijos pēcpusdienā. Liels paldies visiem un eh, labu apetīti!